Mes chers collègues, bonjour. Allez, on se dépêche un petit peu. Lūdzu, pasteigsimies, godātie kolēģi, jāsāk darbs. Et nous allons commencer les votes. Un mums ir jāsāk balsošana. Gribu pārliecināties, ka mums vispār ir kvorums, lai mēs varētu īstenot balsošanu. Vai visiem līdz ir balsošanas kartītes? Vous êtes trop bruyant. Jūs trokšņojat. Est-ce que tout le monde a sa... Vai visiem līdz ir balsošanas kartītes? Oui. Ja, ļoti labi. Nu tad sāksim balsot. Vispirms tātad nobalsosim, lai pār, pārliecinātos, ka mums ir atbilstīgais kvorums. Sākam balsot. Tas notiek elektroniski. Lundgrenkungs. Man šķiet, ka mana balsošanas kartīte nedarbojas. Jūsu kartīte nedarbojas. Alors, vous levez la main et on comptera. Et sinon, vous... Nu tad saliet roku. Ja ne, varbūt vienkārši pāriet uz citu sēdvietu. Tas ir all. Tas ir all. Tas ir all car. Previous car. Really? Are you kidding me? Allez! I need to get the new one. Oh. Le groupe des Verts, on est euh, combien à voter 5 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 sont... votent les Verts Parce que moi, je dois voter, je crois. 1, 2, 3, 4. Oui, je vote. Oui. Allez, je ferme le vote. Un tātad beidzam balsot. Dēļā. Visi četri klāt, visi ir ļoti labi, kvorums ir. Nu tad uzmanieties, sākam. Par Eiropas Savienības 2020. gada budžeta vispārējo projektu. Vispirms pa grozījumiem, mm, bet, nu, teikšu tikai pēdējos skaitļus. Neteikšu visus šos pilnus, tikai teikšu 59, tātad skaitļa pēdējo variantu. Nu, tad sākam 59 par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. 59, tātad elektroniski. Balsojam elektroniski. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. 30 par. Tā tad, eh, nu, jāceļ vienkārši skaidrāk rokas, acīm redzot, vajadzēja tam būt skaidram. 58 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 52 par. Nē, tas atkrīt.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 Pieņemts. 2 identiski 06, 19 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 2 identiski 04 un 18 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 09 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 36 atkrīt. 2 identiski 17 un 55 arī atkrīt. 37 par pret atturs pieņemts. Tālāk pāriem uz nākamo lapusi 11 par pret atturs pieņemts. Divi tālāk identiski atkarīt. 24 par pret atturs noraidīts. Līdz ar to, ja tas noraidīs, tad nākamais neatkrīt. 34 par, pret, atturs. Nevar saprast. Un tātad par 34. lūdzu skaidri paceliet rokas. Nē, sāksim elektroniski tāpēc. Labi. 34. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. Tālāk. 23. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 25. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 54. Par. Pret atturas pieņemts. Četri identiski, kas visi atkrīt. 38. par, pret, atturas pieņemts. 07 par, pret, atturas pieņemts. 28 par, pret, atturs Pieņemts 27. par. Pret. Atturs. Pieņemts 28. par. Pret. Atturs. Pieņemts 30. par. Pret. Atturs. Pieņemts 33. par. Pret. Atturs. Pieņemts 40. par. Pret. Atturs. Pieņemts 43. par pret, atturs, pieņemts. 44. par, pret, atturs, pieņemts. 31. par, pret, atturs, pieņemts. 21. par, pret, atturs, noraidīts.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 Pieņemts. 29 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to balsošana ir beigusies. Nē, ne, un nekāda gala balsojuma nav, jo mēs balsojam tikai par grozījumiem šoreiz. Nu, Vārto kungs, tā tas šoreiz ir. Līdz ar to turpinam tālāk darbu. Paldies! Si vous voulez bien! Labi, Ja vēlties neliels darba pārtraukums, burtiski uz četrām minūtēm, kamēr pie mums ierodas Patriks Kī. Viņš ir Eiropas aviācijas drošības aģentūras priekšsādātājs, jeb direktors. Tātad četru minūšu pārtraukums.

mes chers collègues, nous allons reprendre nos... Un tātad, godātie kolēģi, atsākam darbu. Monsieur... Euh, Monsieur Bodas, Diaz, s'il vous plaît. Allez, nous commençons. Tātad sākam darbu. Sākam. Ramon Bozadijas kungs un Nārtuga kungs. Abiem diviem lūkšiem ņemt vietas. Notre prochain point à l'ordre du jour, j'ai l'honneur et l'immense plaisir. Un tātad man ir ārkārtīgi liels prieks šeit pie mums sveikt eh, Patriku Kī, kurš ir izpildirektors Eiropas aviācijas drošības aģentūrā, īsumā jāsa, saīsnēmā jāsa. Un tātad viņš ir saistīts ar mūsu komitejas eh, jautājumu. Atcerēsimies, ka Marinesku kungs arī sagatavoja ziņojumu par jāsa. Un, eh, un par to ilgi un dikti spriedām. Tātad, lūk, pēc 2019. gada vēlēšanām es pieņēmu lēmumu sasaukuma sākumā uzaicināt pie mums trīs mūsu kompetenci ietvaros darbojošamies aģentūra izpildu direktorus. Šodien tas esat jūs, Kīkungs, un jūs pastāstīsiet mums par aviācijas jomas darbību. Mēs eh, pēdējo, jūs pēdējo reizi bijat pie mums eh, šī gada martā un jūs ieradāties, lai pastāstītu par EASA viedokli attiecībā uz incidentiem ar Boeing 737 MAX. Nu, un pilnīgi noteikti arī šodien jums būs iespēja pastāstīt, cik tālu ir pavizies darbs ekspertu izmeklēšanas jomām. Bez tālākas vilcināšanās eh, gribu arī dot jums vārdu, jo vēlamies, lai pēc tam vēl pēc jūsu uzstāšanās sekot arī debatas. Lūdzu, nu jums apmēram desmit minūtes un pēc tam būs noti, notiks debats par visiem ar aviāciju saistītiem jautājumiem, kas, protams, ir ļoti aizraujoši. Kīkungs, priecājos, ka esat šeit, un lūdzu jums vārds. Merci, madame la présidente. Um, uh, madame... Paldies, priekšsādātāji. Members of the... Priekšsēdētāji, godātie deputāti, tas ir liels prieks um, un gods man uzrunāt jūs šajā sanāksmē. Vēlos apsveikt jūs priekšsarētāji un kolēģi ar ievēlēšanu, lai jums sokas darbs šajā sasaukumā. Tā kā šī ir jaunievēlēta komiteja, vēlos izmantot šo iespēju, lai sniegtu jums pavisam īsu informāciju par to, kas mēs esam, ko mēs darām, uh, Un tad varēsim eh, pavadīt vairāk laika apspriežot 737 maks jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti aktuāls visiem. Shit works. No. Say. So, as, as uh, uh, Madam Dil Kā jau Delīkundze sacīja, EASA tika izveidota 2004. gadā, bet uh, tika pieņemta jauna regula, pamatregula jauna, kas, ir spēk, kas būs spēkā no 2019. gada septembra. Paldies Marinesku kungam līdz ar to un Delī kundzei par to, ka jūs stiprinājāt EASA lomu. Un e, mūsu darbību jūs redzat schematiski attēlot šajā slaidā. Mēs esam eh, aviācijas drošības regulators, bet, kā jūs saprotat, šajā nozarē eh, tas ir eh, praktiski viss izņemot ekonomisko aspektu. Mēs nodarbojamies ar ļoti plašu jautājumu loku, drošība lidaparātiem, pasažieriem, apkalpei, lidostām un tā tālāk. Un kopš jaunās regulas mēs esam atbildīgi arī par jauniem lidaparātiem, piemēram, droniem. Ir tikai viena drošības aģentūra šajā jomā Eiropā, tie esam mēs, ar jauno pamatregulu komisija un padome izlēma stiprināt EASA lomu vides aspektā. Uh, un vēlos arī īsi informēt jūs par to, kā mēs plānojam šo lomu īstenot. Es atvainojos, ka šis slaids ir tik piepildīts, bet es tiešām vēlējos, eh, lai būtu tikai viens slaids par šo tēmu. Tātad, ko mēs darām? Pamatā mēs certificējam visus Eiropas ražojumus dalību valstu vārdā. Airbus lidaparātu certificējam arī mēs. Tāpat mēs sagatavojam tehnisko likumdošanu, kad to vēlāk pieņem komisija. Ir attiecinām uz visu, kas skar vidi un drošību aviācijā. Tad mēs e, pārbaudām, arī kontrolējam, lai šī likumdošana tiktu īstenota harmonizētā veidā dalību valstīs. Jo, kā jūs noteikti saprotat, noteikuma tehniskā īstenošana ietekmē nozares konkurētspēju, un līdz ar to ir nepieciešama vienādas spēles noteikumi, kuru ievērošana ir EASA atbildības joma. Un visbeidzot, Jautājums, kas ir aizvien svarīgāks, tā kā aviācija ir globāla darbības joma, un Airbus par laimi eksportē, manuprāt, ap 70% savu ražojumu ārpus Eiropas, un arī Boeing eh, lidaparāti tiek izmantot Eiropā, tad mūsu starptautiskā loma pieaug lai uzturētu un veicinātu ES standartus visā pasaulē. Par vidi. Mēs esam tie, kas nosaka vides standartus jaunajiem lidaparātiem, lai tos varētu certificēt, un tur mums ir daudz izaicinājumu, pie tā es vēl atgriezīšos. Pamatā, kā jūs noteikti esat dzirdējuši, ASV administrācija liek lielu spiedienu uh, jaunas virsskaņas eh, lidmašīnas certificēšanas jautājumā. Un ir liela cīņa starp ASV un Eiropu attiecībā uz emisiju un eh, trokšņa slieksni un standartiem šādam jaunam eh, virsskaņas lidaparātam. Tāpat arī ilgspējīgas aviācijas degvielas jautājums ir ļoti aktuāls, ņemot vērā aizvien vidē draudzīgākas tehnoloģijas un arī objektīvs un tehnisks pārskats ir jāsniedz par aviācijas sistēmu vai tās atsevišķu daļu paveikto vidas jomā. Sniegšu jums priekšstatu par mūsu strateģiskajām prioritātēm nākamajiem pieciem gadiem. Mūsu galvenais mērķis pamatā ir uh, izpildīt to, kas solīts jaunajā pamatregulā. Viens no tematiem, kur mums tik tiešām ir nepieciešams strādāt vairāk, ir inovācija. Mums ir daudz jaunu lidaparātu, piemēram, šie bezpilota lidaparāti, droni un, piemēram, gaisa taksometri, jauni piedziņas veidi, jauna degviela, Šajās jomās ir jāturpina inovācija un darbs, lai pārliecinātos, ka tas viss ir droši. Arī kiberdrošība ir aktuāls jautājums. Tur mēs strādājam, un arī tur mums ir jāsaglabā augstākais drošības līmenis. Mēs vēlamies stiprināt savu klātbūtni starptautiskajā skatuvē un atbalstīt ES ārpolitiku un ES pilsoņu vajadzības. Uh, Bija daudz diskusiju par jaunajām attiecībām starp nacionālajām iestādēm, nozars pārstāvjiem un EASA. Un tur mēs tiešām aktīvi strādājam, jo redzam, ka ir iespējas veicināt eh, to, ka jauni spēlētāji Eiropā kļūst aizvien stiprāki un notiek labāka eh, pienākuma sadales starp nacionālajām iestādēm iestādēm. Par vidi. Esam apņēmušies atbalstīt zaļo tehnoloģiju īstenošanu, dekarbonizāciju, elektrifikāciju gaisa transporta jomā. Mums ir jāstrādā pie ietekmes uz vidi, tīpaši pilsētvidē. Visi runā par eh, droniem, Bet eh, vai visi ir vienisprāts par to, kāds ir pieņemams eh, trokšņa līmenis, ko radīs šie bezpilota aparāti, jeb droni eh, pilsētās? Vienlaicīgi mums ir jānodrošina arī pienācīgs drošības līmenis. Gaisa taksometriem, piemēram, vai droniem pilsētā pārāk detaļās neiedziļināšos, bet mēs strādājam arī pie e, eko marķējuma. Līdzīgi kā jums uz leduskapja ir, pērkot leduskapi, jūs redzat A, A un tā tālāk. Mēs vēlamies ieviest ko līdzīgu lidmašīnām, arī lidostām un gaisa pakalpojumu sniedzējiem. Tā bija pavisam īsa prezentācija par to, ko dara EASA. Un tagad, ja atļausiet, parunāšu par 737 maks. Pavisam ātri iziešu cauri, jo lielākā daļa jau ir presē izskanējusi. Tā tad bija divi negadījumi mazākā sešu mēnešu laikā kas mūsu jomā ir kaut kas absolūti nepieredzēts, abi negadījumi pamatā notika līdzīgas kļūmes rezultātā, un tā rezultātā pēdējais no šiem negadījumiem bija Etiopijas e, negadījums 10. martā šogad. Un Tā rezultātā EASA izlēma aizliegt izmantot 737 MAX eh, Boeing lidmašīnu Eiropā. Nevēlos tērēt eh, laiku vēlreiz izklāstot pamatojumu šim lēmumam, un lēmums bija labs, un tam sekoja praktiski visu pasauli pēc tam. Delīga kundze, jums taisnība, es ierados šajā komitejā 18. martā, lai paskaidrotu jums, kāpēc mēs pieņēmām šo lēmumu. Skaidroju arī, kas bija visticamākie iemesli negadījumiem. Tehniskajās detaļās neiedzināšos, bet pamatā runa ir par sensori, lidojuma leņķa sensors tas ir kas nosaka tā vienkāršojot, eh, vai lidmašīna lido uz augšu vai uz leju. Abos gadījumos eh, viens no šiem sensoriem pārstāja strādāt, eh, sensori tādi ir divi šajā modelī. Un viena sensora nedarbošanās izraisīja sistēmas korekciju, novirzot lidmašīnas purnu daļu uz leju. Kā rezultātā tad arī notiek katastrofas pēc lēmuma aizliegt izmantot šo lidmašīnu. Mēs rakstījām mūsu ASV kolēģiem un norādījām, ka mūsuprāt 737 maks varētu tikt atsākt izmantots, ja tiks izpildīt šādu nosacījumu. Pirmkārt, visi labojumi, kas ir ierosināti no Boeing puses attiecībā uz šo sistēmu un tās darbības e, uzsākšanu, tiktu pārbaudītas no mūsu puses, EASA e tātad tos apstiprinātu. Mums ir divpusējais gaisa drošības nolīgums starp Eiropas Savienību un ASV, un šajā divpusējā līgumā ir paredzēta iespēja apspriest Nu, tā jau tas bija sākotnējā 737 maksas certifikācijā. Mēs varam apspriest, eh, kuri jautājumi ir svarīgi viņiem un kuru mēs vēlamies veikt savu certifikāciju. Mēs uzstājam, ka jebkādi grozījumi, kurus ierosina Boeing, lai atrisinātu šīs problēmas, būtu jāapstiprina mums. Otrs jautājums, kas e, neguva lielu atsauksmi no amerikāņu kolēģu puses, bija tas, ka mēs e, prasījām plašāku pārskatīšanu attiecībā uz drošībai svarīgajām sistēmām e, MAX modelī. Jo šis līgums divpusējais paredzēja jomas, kur eh, bija iespējams nesertificēt visu. Mēs daļu no šiem pienākumiem bijām eh, deleģējuši FAA, tātad ASV pusē. Un, lai pilnībā izprastu eh, šo negadījumu iemeslus, gan no tehniskās puses, bet arī no operatīvās, uh, Tas bija nepieciešams. Tātad mums bija arī jāpieņem, ka jebkādiem grozījumiem, kādām izmaiņām attiecībā uz lidaparātiem apkalpē ir jābūt pienācīgi apmācītām, lai tās varētu droši lidot ar šo lidaparātu. Tādi bija mūsu četri nosacījumi, kurus mēs formāli 1. aprīlī nosūtījām mūsu ASV kolēģiem. Tagad atsevišķi apskatīšu vienu šo daļu - mūsu pašu neatkarīgo pārbaudi. Tātad pamatā mēs e, vēlējāmies sacīt sekojošo. Tātad 737 maks lidaparātam, acīm redzot, e, bija kaut kas, kas īsti nedarba, nedarbojās drošībai svarīgajos jautājumos. Līdz ar to ir iespējams teorētiski, ka arī citās eh, drošībai svarīgās jomās var kaut kas nedarboties teorētiski. Līdz ar to tas, ko mēs izlēmām darīt, ir pamatā pārsertificēt tās daļas, kas ir svarīgas drošībai un kuras mēs nebijām skatījuši iepriekšējā certifikācijā. Un tālāk ir saraksts ar visām aktivitātēm, kuras mēs uzsākām. Uh, Tātad jūs redzat, pamatā mēs skatāmies eh, gaisa kontrolas, jeb vadības sistēmas eh, funkcionēšanu. Lai varētu to izdarīt, mēs eh, ļoti daudz laika un pūles iztērējām. Aptuveni 20 cilvēku komanda strādāja pie šī jautājuma. Inženieri, visdažādākie eksperti, testa piloti, testa inženieri. Uh, Mēs uh, uzturam regulāri arī kontakts ar Boeing. Boeings ir Sietlā. Mums ir 9 stundu laika atšķirība, kas padara šo komunikāciju mazliet sarežģītu. Bet mums izdevās ļoti aktīvi, vismaz digitāli, piedalīties uh, komunikācijā ar Boeing un FAA attiecībā uz visām šīm aktivitātēm. viens no svarīgākajiem punktiem, jebkurā šāda veida certifikācijā, ir eh, lidojuma, testa lidojuma, kas nozīmē, ka jūsu pašu piloti testē, pārbauda to, kā lidojuma laikā uzvedas lidaparāts un vai tas notiek atbilstoši tam, kā tas ir ticis konstruēts. Lai sagatavotos šiem testa lidojumiem, mēs veicām simulācijas ar mūsu testa pilotiem, Eh, pilotiem izmēģinātājiem, kas eh, sagatavojās šiem lidojumiem. Mēs simulatorā veicām lidojumus jūnijā un jūlijā, bet paši testa lidojumi vēl nav notikuši. Bet to es pieminēšu vēlāk. Tātad par mūsu konstatējumiem. Mēs konstatējam būtiskas tehniskas problēmas, Tas viss ir ļoti tehniski, un es eh, pārāk detaļās negribu iedziļināties, bet pamatā lieta ir tāda. Mēs identificējām kritiski svarīgas viet, eh, lietas, kas ir absolūti un obligāti jāizlabo pirms eh, šo lidaparātu var atkal atļaut izmantot īpaši lidojumu vadības sistēmās un uh, miedarbībās ar šo sistēmu, apkalpi un trauksmes signāliem. Mēs visus savus konstatējumus nosūtījām Boeing un FAA jūlijā. Un, pamatojoties uz to, Boeing ir veikuši zināmus darbus, un mēs ierosinājām arī dažādas risinājumus, kur šeit jūs redzat kopsavilkumu. Tas atkal ir tehnisks uh, Nu, ja ir nepieciešams, varu paskaidrot arī šīs lietas, bet pamatā vēlējos jums parādīt, ka ir veikts liels darba apjoms no mūsu puses. No mūsu puses tātad sistemātiski tika pārskatīts visas svarīgākās jomas, kas saistīts ar lidojumu drošību, uh, Un ir aspekti, kur mēs esam apmierināti ar Boeing ierosinātajiem risinājumiem, un citi, kur mums vēl ir tālāk jāapspriež. Un ir vēl daļa, kur vēl daudz kas ir labojams. Kas notiks tālāk? Mums ir nepieciešams turpināt sadarbību ar Boeing un pilnībā izvērtēt to, ko viņi ir ierosinājuši tā skaitā eh, tas, ko mēs dēvējam par cilvēka eh, darbības faktoru izvērtēšanu, cik lielā mērā tas ir pieņemami, ka pilots vai eh, apkalpē spēj risināt kādu konkrētu jautājumu. Mēs veiksim izmēģinājumu lidojumus tad, kad visas šīs darbības būs sekmīgi noslēgušās. Un tālāk pēc šiem testa lidojumiem mēs varēsim noteikt uh, apmācības prasības attiecībā uz apkalpēm, respektīvi runa ir par to, vai mums ir nepieciešams apmācības uz simulātora, uz, uh, e, apmācība klasēs. Un visbeidzot, Jūs varbūt noteikti atceraties, ka e, Eiropas Savienībā ir atsevišķas dalību valstis, kas ir pieņēmušas nacionālā līmeņa likumdošanu, kas aizliedz e, Boeing 737 MAX e, lidojumus savā gaisa telpā. Tas notika diezgan nekoordinēti. Mēs vēlamies koordinētu pieeju šajā jautājumā. Nav jēga viena valsts saka jā, nākamā saka nē. Mums ir arī jākoordinē dalību valstu centieni nodrošināt uzraudzību, nodrošināt apmācību apkalpēm. Un ar to arī saku paldies par uzmanību. Eh, es atvainojos, eh, ka tik ātri pārskaitām pāri, temats ir sarežģīts, bet es ceru, ka jūs varējāt sekot manis stāstītājiem. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Paldies, Patrikī! Prezentāciju. Par šo prezentāciju, jā, tā bija tāda vispārīga protams, fokusēties uz visām šīm daudzajām lietām. Tūlīt pat uzsākam diskusijas. Nu, arī pati gribēšu uzdot jums jautājumus, bet par neskokungs jums pirmajam vārds. Paldies, priekšādātāji, paldies par šo prezentāciju. Kas attiec uz Boeing? Man ir tāds kā komentārs, kā jautājums. Viens gads tas ir ilgs laiks kopš šī incidenta. Un nekas nav ticis darīts. Tas ir ļoti ilgs laika periods. Ko Boeings grasās darīt? Kas notiek? Jo, manuprāt, tas tiešām ir pārāk ilgs laiks. Tālāk, pavisam tieši jautājums. Šis incidents, kā jūs teicāt, ir saistīts ar sensoru darbību, bet ne tikai. Tas nozīmē, ka nenostrādāja arī atbalsta sistēmas, ja backup sistēmas, rezerves sistēmas, nu, kas tad ar to dizainu izstrādi. Vai tad tas nerada problēmas arī ar kopējo uzticamību? Jums taču ir divpusējs vienošanās, un būtu skaidrs, ka EFA vajadzētu tādā gadījumā strādāt ar to un jābalsojas uz šādiem secinājumiem. Citādi nevaram taču visu darbu paveikt tikai mēs. Bet divpusējas vienošanās ietvaros varbūt ir iespējams atrodama kāda tāda iespēja vēlreiz pārbaudīt viņu sistēmu. Jo citādi varētu domāt, ka nākotnē kaut kas tāds var atkal atkārtoties. Nu, tas būtu skumji, vai ne tā? sensoru kļūmē nevajadzētu radīt šādas problēmas. Tātad kaut kas nogāja greizi. Kas attiecas uz EASA pamatregulu, jūs zinat, ka pieci gadi paredzēti visu regulu atjaunināšanai, atsvaidzināšanai. It īpaši attiecībā uz šo jauno pieeju, uz risku bāzēta pieeja, tas ir svarīgi. Jo jūs jau zinat, ka pastāv ļoti daudz atšķirības, piemēram, starp vieg, nu, tādām vieglākām lidmašīnām, pasažīriem un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, kas notiek ar šo procesu? Vai jums ir pietiekami daudz cilvēku, pietiekami daudz līdzekļu, lai šo pamatu pārskatīšanu veiktu? Paldies, Marinesko kungs! Ertuga kungs, tālāk jums vārds. Paldies! Pirmām kārtām sveiki jums, Kīkungs, priecāmies jūs šeit redzēt. Man ir jautājums par 737 maks jautājumu. Pirmkārt, paldies par informāciju, ko mums jau sniedzāt, ne tikai tagad šajā prezentācijā, bet arī savās vēstulēs, ko nosūtījāt man pirms pāris nedēļām. Bija interesanti redzēt jau notiekošo un jūsu sadarbu ar FAE. Pirmām kārtām atkārtot certifikāciju, ko gaidāt šajā jomā, jo esam pa to laiku iepazinušies arī ar visādām citām, um, tā teikt, informācijas elementiem kur tiek runāts, piemēram, ka jebkā iespējams, ka 737 maks vispār vairs nelidos debesīs, citi atkal saka, ka nē, ja problēmas tiek atrisināts, tas atkal būtu iespējams. Mm. Jā, nu es nezinu, vai cilvēki būs gatavi kāpt iekšā šādās lidmašīnās. Nu, mans uzskats ir tāds, ka es droši vien mm, šaubītos mm, pirms kāpt iekšā šādā lidmašīnā. Nu, varbūt ir psiholoģiski. Bet, nu, tā tad jautājums par atkārtotu certifikāciju. Otrs, jau, ot, otrs jautājums. Es domāju, ka apmācības prasības, ko jūs arī, zin, pieminējāt, mm, būtu jāpadara par neatņemamu lidaparāta certifikācijas daļas sastāvdaļu. Apmācības prasības. Mm. Vai šai jomā iespējams nodrošināt saskaņotas prasības visā ES un ASV, tās salāgot, jeb katra puse šīs tehniskās specifikācijas tomēr, nu tā teikt, skata pati uz savu roku. Paldies, Ertuga kungs. Bozadījās kungs, jums vārds. Paldies priekšsādātāji. Kikungs, gribētu jums pateikties. Paldies par visu šo sīko sniegto informāciju. Ir ja tīpaši attiecībā uz Maks 737, tas viss ļoti interesanti. Man ir pāris jautājumu. Gribēju izmantot vienkārši liederīgi jūs klātbūtni šeit un pavaicāt jums arī par Brexit. Manuprāt, šai kontekstā ārkārtīgi svarīgi, lai mums Eiropas Savienībā būtu koordināta pieeja tā lai varam izvairīties no potenciāli kaitīgas ietekmes, ko varētu Brexit radīt uz aviācijas sektoru. Mums jāpārliecinās, ka mums ir tāds ārkārtas situācijas plāns, un tā ietvaros tiek iepriekšējās, e, iepriekš pieņemtās regulas pilnībā īstenots arī attiecībā uz pasažieru drošību. Jā, nu pārliecinās arī par apusējību starp mums un Lielbritāniju Nu, un te nu man ir pāris konkrēti jautājumi. Pirmām kārtām gribētu jums vaicāt. Jums kā aģentūras pārstāvam, kāds ir jūsu attiecības ar uh, ASV attiecīgo aģentūru, FAE, un vai jums ir appusēja atzīšana attiecībā uz drošības standartiem? Mm, par to būtu ārkārtīgi interesanti dzirdēt. Priecājos, ka jūs stāstījāt, ka aģentūra piedalījās 737 incidenta izmeklēšanas procesos. Tātad iepriekšējā analīze, postanalīze, tātad varēja norādēt uz eh, visiem šiem kļūmēm vai kaut kādiem iztrūkumiem šai procesā. Vai jūs varētu mums tālāk pastāstīt par šo sadarbību ar Ziemeļamerikas aģentūru, un vai jūs varētu vienlaikus pastāstīt arī par to, ko darāt, lai pārliecinātos, ka mūsu gaisa flota joprojām ir konkurētspējīga, ņemot vērā, ka konkurence šai jomā arvien pieaug, nu, gan no Ķīna, Ķīnas puses, gan arī, protams, ASV? Vai jūs varat pastāstīt? Um, mums par to, kas notiek, piemēram, siltumnīca efekta izraisīt eh, radošo gāzu emisiju samazināšanas procesā aviācijas jomā. Jūs runājat par aģentūras lomu kā tādu. Mm, bija interesanti dzirdēt eh, par to, ko aģentūra darīja 737 incidenta kontekstā. Bet tāpat laikā vēl gribēju piebilst, eh, ka Mm, priecājos, ka jūs tiešām ļoti specifiski un konkrēti savā prezentācijā par to visu runājat. Paldies. Nākamais runātājs Kofa kungs. Jā, paldies. Priekšsādātāji. Man ir jautājums par federālās aviācijas uh, iestādi, jeb FA. Ir skaidrs, ka 737 maks traģēdija uh, ļoti kaitēja ASV kopējai federālās aviācijas struktūrai, un tāpēc šeit visai acīm redzami, ka tas ir lielisks piemērs nu, tādai institucionālai problēmai šai gadījumā. Un tāpēc, kā kungs, gribētu jau baicāt jums lūko, kad jūs tagad raugaties uz federālās aviācijas uh, struktūru, vai jūs domājat, ka tā pārstāv šobrīd nozari jeb uh, ceļojošos pasažierus? Tātad man liekas, ka FAA šobrīd uh, ir ļoti tādā, nu, sagrautā situācijā faktiski, un kā tas ietekmē jūsu darbu un jūsu priekšstatu par viņu īstenoto darbu, un vai jūs varat komentēt arī attiecības ar FAA un to nākotni. Otrs jautājums, ko vēlos jums uzdot. Attiecas uz aviāciju un troksni lidostās. Ja raugāmies uz turpmākajiem desmit gadiem, tad man šķiet, ka šis troksnis droši vien tikai un vienīgi pieaugs. Un te nu gribu vaicāt, kādas, kādi instrumenti ir jūsu ziņā, lai kopumā samazinātu vai ierobežotu ar aviāciju saistīto troksni, jo mēs arvien vairāk apzināmies to, cik lielā mērā šis troksnis kaitē cilvēku veselībai, Un te nu es jums gribu vaicāt, vai jums šķiet, ka jūsu rokās ir atbilstīgs pilnvars, lai kontrolētu un samazinātu šo kaitīgo troksni no aviācijas darbības, īpaši lidostās, īpaši ņemot vērā spiedienu, ko jūs izjūtat, nu, no, piemēram, ASV puses iestāžu, nu, ASV iestāžu puses. Paldies! Nākamā runātāja Lešantē kundze. Paldies priekšsādātāji! Direktorkungs. Drošības jautājums, ko jūs pieminējat prezentācijā, ir cieši saistīts ar darba apstākļiem un sociālo dimensiju uh, aviācijā. Eiropas komisijas ziņojums par aviācijas stratēģiju Eiropā šobrīd paredz virzīt uz priekšu arī paaugstinātus sociālos standartus. Uh, martā um, tika runāts par to, ka ir pilnīgi nepieļaujama sociālā situācija šobrīd. Rikardo uh, Ziņojumā tieši tāpat tiek runāts par šo aviācijas tirgu, darbinieku nosūtīšanu, pagaidu darba līgumiem, pašnodarbinātajiem, īstermeņa kontraktiem, šīs netiešās um, nodarbinātības līgumiem tā tālāk. Tāpat arī sasaist ar trešām valstīm. Un te nu gribu pieminēt arī um, nu, šo pretrunīgo jautājumu par darba vietu, kas skar darba ņemēs šai jomā. Uh, Eiropas komisijai vajadzētu cieši sadarboties ar jums, kā aviācijas drošības aģentūru, strādāt pie šiem sociālajiem jautājumiem, lai pārliecinātos, ka drošības jautājumos un to regulēšanā tiek ņemts vērā visas nodarbinātības formas un visas darba schēmas un sistēmas. Jo, protams, ka drošības jautājums ir prioritārs aviācijā, bet tāpat laikā nepieciešams atcerēties par sociālo dimensiju. Tas krietni vairāk jāņem vērā šais kopējos izvērtējumos, tad, kad runājam par avio kompānijām. Paldies! Paldies! Nākamā Dālīja kundze lūdzu. Liels paldies! Atzinīgi vērtēju ASV spēlēto lomu 737 avio operātu aizliekšanā, bet domāju, ka visi šie incidenti kopumā ļoti labi atspoguļo tos trūkumus jūsu organizācijā, kas pastāv attiecībā uz pārliecīgu apmēru un īstenošanas lēmumu. Tīpaši domāju par faktu, ka atzinīgā kārtā jūs identificējāt 2016. Eh, gadā šo kļūmi, bet tāpat laikā pieņēmāt Boeing paziņojumu, ka apkalpa tiks atbalstīgi apmācīta un šis jautājums tiks no, novērsts, bet šāda apmācība nekad nenorisinājās. Un ja jūs šodien sakat, ka, lūk, jūs piekļauj, piekrītat apgalvojumu no Boeing atkal par cita veida apmācības īstenošanu, tad kā mēs varam būt pārliecināti, ka tas šoreiz būs kaut kā citādāk un apmācība notiks? Jo pavisam korektas piezīmes tika izteiktas eh, par, par FAA un to, ka, nu, Faktiski viņi bija vairāk sasaistīti ar nozari nekā drošību. Un te, nu, tāpēc gribu vaicāt, tīpaši attiecībā uz uh, to, vai, piemēram, līdzīgas problēmas varētu rasties ar šo deleģēto pāraudzību drošības pasākumu jomā, kur nozara varētu pārņemt savā rīcībā regulējumu izstrādi Eiropā. Nu, piemēram, kā jūs varat mums garantēt, ka certifikācija, ko piedāvā Airbus, arī dzen nav pārlieku nodota šādā veidā rūpniecības kontroli esošiem uzņēmumiem, vai jūs varat dot mums kaut kādus apliecinājumus drošību šai ziņā? Uh, Protams, saprotu, ka jūsu sistēma identificēja atsevišķas problēmas, un tas ļoti labi attiecībā 737, bet tāpat laikā pēc tam jums neizdevās īstenot tādus pasākumus, kas šīs drošības kļūmes vērstu par labu. Otrs jautājums saistīts ar pētījumu, ko jūs veicāt martā attiecībā uz ES lidojumu laika ierobežojumiem pētījums uzrādīja ļoti satraucoši augstus eh, pilotu noguruma līmeņus šādus, šādos garos lidojumos, un it īpaši attiecībā ņemot vērā, ka šāda veida lidojumi nereti ietekmē bioloģisko pulksteni cilvēku ķermenim. Tas ir saistīts ar pasažieru drošību nenoliedzami, un gribu zināt, ko jūs organizācija pavisam konkrēti darījusi, lai rīkotos, ņemot vērā šis, eh, šī pētījuma satraucošos rezultātus, un kāda veida pārmaiņas jūs grasāties, nu, attiecīgi attiecīgi ierosināt lidojuma laika ierobežojumus, ir īpaši runājot par nakts maiņām un šāda veida bioloģisko pulksteni ietekmējušu lidojumu gadījumā. Paldies! Nākamais runātājs Skota kungs, lūdzu. Lielas paldies! Man bija ļoti daudz jautājumu, daudz no tiem nu pat jau izskanēja no maniem kolēģiem, un tāpēc gribēju tikai lūgt jūs uz tiem tiešām atbildēt jo es patiešām esmu nobažījies, eh, raudz, klausoties jūsu prezentācijā eh, par visām šīm lidojuma trajektorijām runājot. Tā šķiet ir visai vienādas. Nu, vai tas nozīmē, ka trūkst apmācības? jeb tas ir runa, te runa par kaut kādiem autopilotiem, bet es domāju, šeit ļoti daudz vēl jautājumu jāuzdod. Bet, nu, izskatījās tas visai eh, aizdomīgi, vai tas ir tāda cilvēka kļūme, mašinērijas kļūme, Nu, es domāju, tiešām te daudz vēl neatbildētu jautājumu. Te nonākšu pie viena konkrēta jautājuma, ko gan gribēju jums uzdot. Lai arī mans kolēģis jau vaicāja par Brexit, es tomēr gribēju zināt, ja būs šis bez vienošanās Brexit, tad gribu zināt, kas notiks 35, 31. oktobrī. Kāds būs Lielbritānijas status Eiropas aviācijas drošības aģentūras acīs? Un kāda būs uh, ietekme šajā gadījumā uz starptautiskajiem lidojumiem uz un no Lielbritānijas. Merci. Paldies! Etienne kungs, vārds jums. Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi, Kīkungs. Man ir vairāki jautājumi par vienu tematu, par Boeing. Kāds ir laika grafiks? Man ir pilnīgi skaidrs, ka drošība ir jābūt prioritārai, tur mēs nedrīkstam atkāpties, tāpēc es neprasu, kad tiks e, likvidēts visas problēmas, tas jau nav atkarīgs no jums. Bet no jums es vēlētos e, dzirdēt e, aplēses. Tad, kad tiks atjaunot certifikācijām. Jūsuprāt, aptuveni cik ilgs laiks būs nepieciešams līdz šie 400 Eh, lidaparāti, kas šobrīd nedrīkst eh, lidot, eh, un vēl 300, kas tiek būvēti, kad viņi atkal drīkstēs lidot, ņemot vērā nepieciešamo apmācību. Jūsuprāt, kāds ir aplēsts, cik daudz laika tas prasīs? Otrs jautājums, vispārīgāks jautājums. Šobrīd ir aktuāls jautājums par to, ka gaisa eh, satiksmē ir jākļūst eh, vidē draudzīgākai. Mēs saprotam, ka ir problēmas ar akumulātoru izmantošanu gaisa lidojumos. Eh, jūsuprāt, bioloģiskā degviela, biodegviela, vai un cik lielā mērā tas var palīdzēt dekarbonizācijā? lai mēs runātu ne tikai par hibrīdu un elektrodzinēju izmantošanu, bet arī uh, attiecībā uz biodegvielu. Tas būtu tikpat aktuāli. Paldies! Tā tad Vojlo kundzei dod vārdu lūdzu. Es atvainojos, ka es eh, varbūt neprecīzi iz, eh, izrunāju jūsu vārdu. Jā, paldies, priekšstādātais kundze. Labrīt visiem. Man ir vairāk jautājumi. Pirmais par kiberdrošību. Kiberdrošība aviācijas nozarē ir ļoti svarīgs jautājums, un tas maksā arvien vairāk un vairāk. Ņemot to visu vērā, dalību valstu atbildīgās iestādes sadarbībā viena ar otru un arī ar citiem dara visu, lai nodrošinātu drošību un efektivitāti. Ņemot vērā 2019. gada eh, pārskatīto regulu, es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz runāt par to, cik svarīga ir kiberdrošība aviācijas nozarē. Uh, Kā notiks sadarbība ar dalību valstu iestādēm, kā tiks garantēts, lai tiktu izpildīti visi noteikumi un prasības? Vienlaicīgi, kādā veidā mēs e, mēģināsim cīnīties pret terorismu draudiem un arī citiem riskiem, kas apdraud civilu aviāciju? Cits eh, ar aviāciju saistīts jautājums ir tas, ka EASAI ir eh, vairāki jauni uzdevumi, tajā skaitā arī dronu lidojumu uzraudzība. Uh, Un es vēlējos pajautāt, ko darīt, lai samazinātu neadekvātu dronu izmantošanu, jo, protams, nevienam nav noslēpums, ka tas ir apdraudējums aviācijas drošībai. Un vai mēs varam balstīties uz tirgus dalībniekiem, ka viņi adekvāti rīkosies dronu neade, nepareizs lietošanas izmantošanā, jo dronu izmantošana lidostās kļūst ar vien lielāks apdraudējums, un ne tikai lidostās, bet arī pielidost teritorijās. Un ir pat bijuši gadījumi, kad drona palaišana ir apturējusi lidos darbību uz vairākām stundām. Uh, Mums ir jāizvairās no šāda veida negadījumiem nākotnē un ko tad darīt tālāk. Paldies, saka prieksēdētāja. Gizeks kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Kīkungs, kas ir ieradies šodien. Tik tiešām praktiski visi jautājumi ir jau uzdoti, kolēģi to ir izdarījuši. Bet man ir viens jautājums attiecībā uz jūsu pašu sacīto par nākotnes uzdevumiem. Jūs uh, rakstījāt, ka vēlaties izveidot jaunas attiecības ar nacionālajiem iestādēm un nozari. Jums taču ir jau attiecības ar uh, nacionālajiem iestādēm un nozari. Uh, kas tad sagaidāms ir nacionālajiem iestādēm šajā jomā? Konsultācijas vai, vai kaut kas cits, ko konkrēti jūs vēlaties reformēt šajā jomā? Paldies! Merci. Paldies! Kovarika kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es eh, vēlētos vēlreiz atgriezties atpakaļ pie šeit jau izskanējušā jautājuma. Proti, Tas ir Kīkunga arī ievadvārdos pieminētais eh, regulas priekšlikums dronu darbības eh, atrunāšanā. Ko jūs no tās sagaidiet, ko jūs sagaidiet no šādiem likumdošanas aktiem, īpaši attiec mm, runājot par gadījumiem, kad drona palaišana pielidos teritorijā ir apturējusi Getvikas un pat eh, Frankfurtas lidostas darbību. Iespējams, ka tas uh, attieksies arī uz hitrumu nākotnē. Un eh, varbūt, ka dronu reģistrācijas sakārtošana ļautu šo situāciju atregulēt jau daudz labāk. Ar šo jautājumu ir saistīts mans nākamais jautājums, un tas ir ne tikai Eiropas, bet arī tātad jautājums, vai jūs sadarbojaties arī ar citām iestādēm pasaulē, ASV, Kanādas atbilstīgajām iestādēm dronu lidojumu uzraudzībā. Uh, Un trešais jautājums - specifisks nebadī, negadījums 22. Eh, augustā Smartwings eh, lidmašīna, kurai bija eh, divu motoru, divu motoru lidmašīna un divas stundas šī lidmašīna nolidoja tikai ar vienu motoru. Un pēc šī negadījuma pāris dienas vēlāk parādījās izklāstīts ziņojums, un tajā ir teikts, ka nav specifisku prasību, bet šādā gadījumā, ja darbojas tikai viens motors, lidmašīnai nekavējoties ir jādodas uz tuvāko lidostu. Uh, un nevar turpināt lidojumu tikai ar vienu darbojošos motoru līdz galamērķim. Šobrīd notiek izmeklēšana, un to veic Čehijas nacionālās iestādes, un arī Eurokontrola ir izteikusi bažas par to, ka šāds gadījums ir noticis, ka zemcenu aviosabiedrība turpināja lidojumu un eh, pat ne E, nepaziņoja uzraugošajām iestādēm lidojuma gaitā par šīm problēmām. Un es vēlētos tad dzirdēt no EASA, vai jūs plānojat veikt izmeklēšanu šā incidenta sakarībā, jo vairāk eksperti uzskata, ka šis negadījums ir vērtējams kā ārkārtīgi nopietns. Un vai jūs uzskatiet, ka Eiropas Savienības prasības šādu situāciju gadījumā ir pietiekami adekvātas. Piemēram, FAA nosacījumi ir ļoti strikti un pieprasa nekavējošu nolaišanos. Merci, on va un peu accélérer. Jā, paldies, dosimies ātrāk uz priekšu, jo mums ir ļoti daudz jautājumu uzdevējumu, bet tagad definējas kundze. Jā, paldies, priekšstādātais kundze Kīkungs, kī Zaļo grupas vārdā mēs, protams, vienmēr uzsvēram, uzsveram ekoloģiskā jautājuma nozīmi, un tas pats attiec uz aviāciju. Es eh, ļoti labi apzinos, ka arī jūs nopietni izturaties pret cīņu pret klimata izmaiņām un arī par to, ka aviācija ir jādod savas ieguldījums šajā cīņā. Kādi vēl papildus instrumenti būtu nepieciešami EASA, lai cīnītos eh, kā pret CO2, tā arī citu siltumnīcu gāzu izmešiem? Un vai būtu jāpiemēro arī nolaišanās eh, maksa, kā piemēram šobrīd to piemēro Študgartes eh, lidosta, bet starptautiskā līmenī, kā mēs varētu izmantot EASA zināšanas un jūsu sadarbības partneru tīklu, lai izprastu to, ka ir nepieciešami papildus instrumenti, piemēram, papildus nodevas vai nodokļi, lai nodrošinātu klimata saglabāšanu un mūsu sugas neizzušanu. Priekšsēdētā Šulckungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi, trīs eh, konkrēti jautājumi par eh, jūsu aprakstītiem negadījumiem ar 737 maksu. Tie ir zināmi, bet ir ziņojumi no pilotiem mēdījos, ka jau pirms šiem negadījumiem ir bijušas problēmas, par kurām ir arī ziņos, tā skaitā jums. Vai jūs varat atklāt, par kādiem eh, jautājumiem ir ticis ziņots, par kādām problēmām? Otrs. sākuma fāzē, acīm redzot, ir tikai pāris sekundes iespēja reaģēt un izslēgt šo sistēmu, ar, kurs, ar kuru pilotiem bija problēmas. Es saprotu arī, ka galvenās problēmas ir ar mazāk pieredzējušām apkalpēm. Un, e, acīm redzot, ir bijuši e, pieredzējušāki piloti un apkalpes, kas ir spējuši izvairīties no būtiskām e, problēmām. Bet, cik es saprotu, ir bijuši gadījumi, kas nav noveduši gluži pie katastrofas, bet ir tie, problēmas ir tikuši novērstas, spējot pieredzējušiem pilotiem rīkoties. Rikē kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un eh, arī es vēlētos pateikties Kī kungam, kas ir ieradies mūsu komitejas sēdē. Viens jautājums par 737 eh, maks. Eh, protams, neviens jau neapstrīda to, ka pašam ražotājam atbildīgā iestāde ASV bija iesniegusi notu, ka vajadzētu pārskatīt šī sensora darbību. Un vai Eiropas atbildīgā iestāde pati vēlējās certificēt šo, šo uh, lidaparātu, un vai paša izgatavotāja certifikācija ir pietiekama, un vai atbildīgās uh, Amerikas Savienoto Valstu aģentūras certifikāts ir pietiekams. Un Šobrīd, eh, kā jau jūs teicāt, jūs esat uzsākuši jaunu procesu, un vai mans jautājums ir, vai eh, šim Boeing modelim bija pasaules certifikāts, un kā notiek sadarbība ar citām certificējošām iestādēm? Otrs jautājums. Vai Eiropas aviācijas drošības aģentūra divus, trīs pēdējos gadus eh, strādā pastiprināti un sadarbībā ar eh, citām atbilstīgajām aģentūrām kiberdrošības jautājumā. Jā, paldies. Eh, nākamā Garsīs kundze. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Kīkungs, paldies par jūsu ievadvārdiem. Tajos eh, jūs pieminējāt to, cik svarīgi ir EASAS loma aviācijas drošībā, īpaši tehnisko jautājumu uzraudzības nodrošināšanā. Bet eh, mans kolēģis jau pieminēja, jūs eh, nepieminējāt sociālo dimensiju, jo Arī sociālo jautājumu nesakārtība, nesakārtotībai varētu būt ietekme uz drošību ir eh, ārpakalpojumi, ir piemēram eh, piloti un arī stjuārti, kuri strādā ar tā saucamo nulles, kon, nulles līgumu, ir eh, gan piloti, gan arī kabīne, kabīnes personāls, kur uz darbu ierodas pat ļoti slimi. Uh, un vai šī nesakārtotība sociālajā jomā arī nerada draudus aviācijas drošībai. Prieksēdētāji, paldies! Nākamais eh, runātājs lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties EASAS direktoram, ka esat ieradies pie mums. Pāris jautājumi. Pirmais ir saistīts ar eh, ietekmi uz vidi kādu rada lidmašīnas. Pie tām es nerunāju tikai par lidmašīnām, bet arī par tradicionālo transportu. Bet arī aviācija, īpaši trokšņu piesārņošanā, e, rada īpaši apgrūtinājumu vidēji, un vai tur nevajadzētu papildus e, prasības. Un Piemēram, šobrīd Lisabonas universitātē ir sagatavots pētījums par ultra sīkām daļiņām, kādas rodas aviācijas un arī citu transporta līdzekļu izmešu rezultātā. Šīs ultra smalkās daļiņas rada neiroloģiskas problēmas un e, citas, bet e, patiesībā šo ultrasīko daļiņu izmešu procents ir ļoti augsts, bet uh, par to neviens tā īsti nerunā. Vai EASA to grasās darīt? Tā tad emisiju sastāvdaļu līmeņi, trokšņa piesla, piesārņojums. Esmu pārliecināts, ka tas ir jāatrunā arī likumdošanā. Un visbeidzot par Airbus un A330 jaunais Airbus modelis. Ir dzirdēts, ka um, salonā gaisa kvalitāte ir ļoti zema, cilvēkiem paliek slikti, ir tādi, kur ir ģībuši, ir tādi, kur ir ie, uh, ieslīguši ilgstošā besamaņā, cilvēkiem ir ies, cilvēkiem uznāk vemšana. Ražotājs eh, apgalvo, ka tas ir augstspiediena ģeneratoru vaina, kas arī rada dažādas smakas kabīnē un salonā. Vai EASA ir nākus klajā un sagatavojusi kādas iniciatīvas, lai runātu ražotāji? Bilbao kundze, vārds jums! Uh, Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es eh, vēlētos pateikties Kīkungam, kas esat ieradies eh, mūsu šā rīta sēdē. Un eh, mēs apsveicam to, ka jums deviņ, nu, kopš 19. gada ir papildus pilnvaras. Tādas pilnvaras vispārēji runājot ir arī citām aģentūrām paplašināts pilnvaras, un tas ir apsveicam. Bet tagad mans jautājums. Kā jūs stipriniet savu lomu starptautiskā līmenī? Vai jums ir strateģisks un konkrēts plāns, kā jūs darbosieties pasaules līmenī? Par eh, zaļo idejām un par, par eh, vairāk ehm, jaunu transporta līdzekļu izmantošanu, piemēram, elektromobīļi arvien vairāk tādu parādās uz ielām, bet vai jaunu alternatīvu degvielas avotu izmantošana avio nozarē tiek pietiekami pētīta un pietiekami ātri ieviesta, ja šādas tehnoloģijas ir. Varbūt, ka vajadzētu parunāt arī par jauniem piesārņojumu līmeņu samazinājumiem. Šeit jau izskanēja par trokšņa piesārņojumu. Vai jums nešķiet, ka mēs runājam šobrīd pārāk novēlot par šiem jautājumiem? Jo, piemēram, dronu gadījumā runājot, mēs esam tālu atpalikuši no citām uh, vadošām ekonomikām pasaulē, kuras jau ir sakārtojušas šo dronu pāraudzības jomu. Ko jūs domājat darīt un ātri vien šajā jautājumā? <clears throat> un eh, ko mums no transporta komitejas puses vajadzētu darīt? Nākamā nekta gāls kundze. Paldies! Chair, and thank you, Mr. Key, for being... Paldies, priekšsēdētāji. Kīkungs, paldies, ka esat šeit. Nīderlandes laikrakstos eh, bija publicēta informācija šovasar par pasažieru nepieņemamu uzvedību lidmašīnās. Mūsdienās mēs redzam, ka notiekot šādiem incidentiem, apkalpē parasti ir jātiek ar to galā. Kas rada viņiem papildus slodzi, stresu, dažkārt jāsaskaras arī vardarbība pret apkalpi. Jā, es zinu, ka ir uzsākta jau kampaņa pret to, bet kā EASA skatās uz šo problēmu? Vai jūs esat ga arī gatavi aktīvi iesaistīties e, šī jautājuma risināšanā ar Eiropas aviolīnijām? Merci beaucoup! Paldies! Man pašai ir pāris jautājumi. Vispirms, Vēlētos e, pateikties, ka jūs iepazīstinājāt savos ievadvārdos ar pētījumiem, kurus jūs veiciet, un tomēr ir tādi jautājumi, kuri, kur mēs eh, nevaram īpaši neko darīt, piemēram, Amerikas eh, meža degšana un aviācija šobrīd ir vienīgā nozara, kurā izmešu ziņā rada 3% izmešu, un tomēr atbildību par to neuzņemas. Jo piemēram, lidmašīnas pēdējā gada laikā to daudzums ir palielinājies vairāk kārt. Līdz ar to, kā mēs vēlamies glābt planētu, ja aviācijas nozara neuzņems savu atbildību. Mans pirmais jautājums ir pietiekami vienkāršs. Es zinu, ka jūs strādājiet pie tā, lai šo jautājumu sakārtotu, bet Um, ja mēs runājam par videi draudzīgām degvielām, tad eh, ko tas nozīmē? Vai aviācijas nozara ir gatava izmantot palmu eļļas degvielu? Nē, Jautājums eh, tomēr paliek. Palmu eļas eh, izmantošana degvielu ražošanā rada eh, apmežošanas problēmas. Bet ko tad jūs sauciet par vidē draudzīgu degvielu? Bet ir arī citas jomas, kurās mēs varam vairāk darīt. Piemēram, es nedzirdēju jūsu ievadvārdos kādā e, veidā mēs varam e, uzlabot e, lidmašīnu formu, lai tā pa, patērētu mazāk degvielu. Varbūt, ka pie tā varētu strādāt. Un tā saucamais ekomarķējums, ar ko varētu marķēt uh, lidmašīnas, lidostas. Tātad eh, nevajadzētu visu uzsvaru likt tikai un vienīgi uz degvielām. Un visbeidzot, piemēram, German Wings gadījumā skaidri parādījās problēma, ka ir piloti, kuri cieši no hroniska stresa. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi, lai pilots nekad nepaliktu kabīnē viens pats, un ja otrajam pilotam ir jādodas eh, ārā no eh, vadības kabīnes, tad eh, tur ir jā, jāiet kādam no stjortiem. Vai šobrīd šāda praksa jau ir iestrādājusies, lai kokpitā nebūtu tikai un vienīgi viens pilots? Un visbeidzot, Vēl viens jautājums. Brexit. EASai e, būs e, jādod sava artava. Un e, runājot par Eiropas vienotajām debesīm, Lielbritānija ietilpst Eiropas iekšējā tirgu, bet tagad izstājoties tas ietekmēs arī Eiropas vienotās debesis projektu. Kā, bū, kā notiks jūsu sadarbība ar apvienotās karalistes eh, galvaspilsētu un kā jūs varētu vērtēt šo situāciju pēc Brexit? Piemēram, Es zinu, ka Spānijā ir ļoti daudz lidojumu uz apvienoto karalisti. Un visbeidzot, digitalizācijas jautājums. Mērķis ir izvilzi, izvirzīts ambicios, tas ir labi. Bet par digitalizāciju runājot tieši šie droni un EASA. Eh, e es ļoti labi saprotu, ka varbūt ambīcijas nav tādā līmenī, kā vajadzētu un kā realitāte pieprasa. Uh, piemēram, runājot par tā saucamajiem lidojošajiem taksometriem. Mēs visi saprotam, ka uh, e, dati citu jautājums un arī digitalizācijas jautājums jau šobrīd un nākotnē vēl vairāk ir aktuāls. Bet um, Rikē kungs jau runāja par iespējams dronu certifikāciju, kā notiks homoloģizēšana, jo šodien jums ir dotas papildus pilnvaras, iespējams, ka eh, tam līdzi nāk arī budžeta līdzekļi, un eh, iespējams, ka jums nepietiek eh, budžeta līdzekļi vai arī kādas citas problēmas, jūs to variet mums pateikt šajā komitejas sēdē. Euh, merci beaucoup. Um, so I would... Paldies. Tātad es centīšos tagad atbildēt uz jautājumiem, dalot eh, pa tēmām, grupējot eh, vienā tēmā vairākus jautājumus. Vispirms par Brexit. EASA nav mandāta, instrumentu vai pilnvarojumam mūsu rīcībā, lai mēs varētu sākt skatīt aviācijas kompāniju īpašnieku struktūru. Tā kā par to es nevarēšu atbildēt. Mēs esam atbildīgi par to, lai tiktu noteikti vienlīdzīgi drošības standarti visiem, eh, visām lidmašīnām, kas lido uz Eiropu vai no Eiropas. Un tur es jums varu sacīt, ka visas lietas, kas saistīts ar drošību, mēs tiekam ar to galā Brexit kontekstā. Protams, ka tur var būt atšķirības, risinājumi var būt vienkāršāki vai sarežģītāki, bet mēs pēdējos divus gadus strādājam ar komisijas dienestiem, lai būtu gatavi piešķirt autorizāciju Britu uzņēmumiem, kas sniedz eh, pakalpojumus Eiropas Savienībai. Piemēram, Air France lidojums uz Londonu, tad tam ir jāsaņem pakalpojumi vai apkope no uzņēmuma, kas e, bāzēts apvienotā karalistē, bet šim uzņēmumam jāsaņem mūsu certifikācija. Mēs e, visu šos pasākumus esam gatavojuši. No 800 uzņēmumiem apvienotajā karalistē, kas sniedz pakalpojumus Eiropas Savienības uzņēmumiem, mēs esam certificējuši šobrīd ap 700. Strādājam arī kopā ar nozari attiecībā uz piegādātāju ķēdi, Airbus un līdzīgiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka nav pārāvums attiecībā uz standartiem, uz atzīšanu, certifikātiem un tā tālāk. Loģistika tas jau ir cits aspekts. Bet Attiecībā uz mūsu darbību mēs uzskatām, ka esam izdarījuši visu, ko bija iespējams izdarīt, lai no mūsu perspektīvas nodrošinātu pēc iespējas mazāk problēmu pēc Brexit. Protams, ka ir lietas, kuras mēs varbūt nebijām paredzējuši, gan jau tādas būs, bet domāju, ka kopējā kontekstā esam diezgan gatavi šim uh, scenārijam. Ja Brexit notiks bez vienošanās, apvienotā karaliste kļūst par trešo valsti. Līdz ar to viņi nav daļa no EASA. Viņu dalība mūsu organizācijā beidzas. Visi operatori, kas vēlēsies strādāt Eiropas Savienībā, viņiem ir jāiziet cauri eh, mūsu drošības autorizācijai, šo procesu sauc trešo valstu operatoru apstiprināšanu. Ko? Nu, tātad konkrēti runājot, ja nav vienošanās, tad faktiski Lielbritānija nevajadzēs izvietot pašai savu aģentūru, vai ne? Jā? Jā. Un Eiropa vairs nevarēs kontrolēt drošību attiecībā uz pasažieriem Lielbritānijas lidostās. Tas arī ir jāsaprot. C'est un <laughs> fait. Um, et, et la, et the UKCA has started to recruit Un apvienotās karalistes aģentūra jau ir sākusi uh, rekrutēšanas darbu, gatavojot resursus tieši šādam uh, notikumu pavērsienam. Un tas ir viņu eh, plāns šāds rezerves. Bet, kā jūs zinat, ir valstis arī ārpus Eiropas, ar kurām mums ir ļoti laba partnerība. Domāju, ka nākotne rādīs, kā lietas notiks, un eh, tad jau tiksim skaidrībā. Tātad par Brexit. Cik tas skar mūsu? Domāju, ka esam pietiekami labi sagatavojušies. Tālāk bija jautājumi par FAA un eh, sadarbību ar viņiem, un cik lielā mērā mēs esam atkarīgi no nozares. Es neesmu auditējis FAA un to, ko viņi ir eh, paveikuši 737 maks gadījumā, bet amerikāņi ir izveidojuši grupu, kuras sastāvā ir startautiskās iestādes, astoņas, ja nekļūdos, tā skaitā Ķīna, Kanāda, arī mēs, kas ļoti kritiski skata kas notika nepareizi 737 maksu gadījumā. Ziņojums no šīs grupas tiks publiskots, manuprāt, nākamajā nedēļā. Līdz ar to es e, nesniegšu jums šobrīd atskaiti par to, jo tas tiks e, publiskots nākamnedēļ, kā jau sacīju, bet zināms ir tas, ka iestādes, tā skaitā mēs, kritiski izskatījām šo deleģēšanu, ko FAA darīja, deleģējot daļu no pārbaudēm pašam Boeing. Eh, šis slavenā MKS eh, sistēma, šī manevrēšanas eh, sistēma, kas bija galvenais, ja ne vienīgais faktors, kas izraisīja abas negadījumus. Tik tiešām ir ticis uh, Boeing pašu certificēts, ja atļausiet izmantot arī Kekunga apzīmējumu. Mūsu sistēmā tas nebūtu bijis iespējams. Salīdzinot ar FAA, mums ir ļoti strukturēts veids, kā mēs deleģējam kaut ko no mūsu pienākumiem nozarei. 800 eh, cilvēku aģentūra nevar izkontrolēt eh, katru programmatūras eh, rindiņu, un tas vienkārši nav iespējams šāda izmēra lidaparātam. Līdz ar to ir nepieciešams vienoties ar nozari, pirmkārt par metodiku, kas tiks izmantota, kas tiks darīts ar iekšējām pārbaudēm, kā tās notiks, bet arī ir jāvienojas par to, ka viss, kas ir svarīgs drošībai, viss, kas ir inovatīvs, viss, ko mēs vēlamies, mums ir jāredz pašiem. To nedrīkst deleģēt. Tas, ko mēs apspriežam ar Airbus un Rolls-Royce, katru reizi, kad eh, sākas projekts un mēs runājam par tām jomām, uh, kuras mēs skatīsim prioritāri un kuras nē. Mēs vēlamies redzēt rezultātus viņu pašu auditiem, un tad mēs veidojam savu priekšstatu balstoties uz to. Tas ir daudz struktūrētāks, eh, normalizētāks variants, kas eh, mums ir Eiropā, un tas darbojas eh, diezgan labi. Tā kā Rikē kungs varu jums atbildēt, un arī dažiem kolēģiem. Jā, bija mūsuprāt problēma saistībā ar to, ka FAA deleģēja MKS sistēmas drošības izvērtēšanu pašiem Boeing. Neiedzināšos tālāk detaļās, bet kaut kas tāds mūsu sistēmā nevarēja notikt. Eh, ja vēlaties, varam iet dziļāk detaļās. Bet jautājums ir, kā tas ietekmēs nākotnī un konkrēti attiecības ar FA. Jāsaka, ka man ir liela cieņa pret kolēģiem no FA. Skotkungs, manuprāt, bija tas, eh, kurš eh, prasīja vai viņi strādā iedzīvotāju labā vai nozars labā. Viņi strādā iedzīvotāju labā, es esmu par to pārliecināts. Un viņi balstās uz ļoti stingri noteiktiem ētikas apsvērumiem. Tā kā man nav nekādu šaubu par to, uz kādām vērtībām balstās FAA savā darbā, bet jāmaina būtu viņu metodika un iespējams arī metodika, ko mēs izmantojam tad, kad validējam produktus, kas ir certificēti no FAA puses. Mēs nevēlamies uh, nonākt situācijā, ka mēs sistemātiski resertificētu visus Boeing lidaparāts, jo viņi tad darīs to pašu, tad viņi prasīs eh, visus, Boeing, eh, visus Airbus un visus dzinējus eh, pārsertificēt. Un to mēs nevaram atļauties. Mums ir jāatrod veids, kā sadarboties. Bet paturot prātā, kas notiek ar 737 maksu. Tā kā es daļai piekrītu jums, bet domāju, ka mums ir jāmeklē veidi, kā strādāt nākotnē. Par sociālo dimensiju. Jā, tiešām jaunā pamatregula nosaka EASA, un tas ir grozījums, kas nāk no parlamenta, ja nekļūdos, ka EASA būtu jāskata sociālā dimensija aviācijas jomai, uh, attiecībā uz lietām, kas skar drošību. Mēs nesāksim skatīt algas un līdzīgas jautājumus, tas mums nav jādara, bet mēs esam sākuši darbu šajā jomā, esam izveidojuši sociālā dialoga platformu, piedaloties arotbiedrībām un darba devējiem. Esam arī sākuši strādāt pie ietekmes novērtējuma metodikas, sagatavojot jebkuru jaunu noteikumu kopumu, mēs veicam ietekmes novērtējumu ekonomiski, no vides viedokļa, un tagad pievienojam arī sociālās ietekmes novērtējumu. Šobrīd uh, tiek izstrādāti šie noteikumi. Izmantosim jaunizveidoto sociālo platformu, lai izvērtētu šo instrumentu, bet domāju, ka tas uh, būs sekmīgi Un tas ir ļoti labi, ka mums ir šis dialogs. Tas arī kaut kas jauns, kas nāk ar jauno pamatregulu eh, par apkalpi uz zemes. Mēs zinām, ka sociāli tas ir eh, jautājums, kas ir ļoti sensitīvs. Mēs esam, manuprāt, uzsākuši ļoti labu dialogu ar sociālajiem partneriem. Uh, lai noteiktu drošību pakalpojumiem, kas tiek sniegt uz zemes, be, un vienlaicīgi ņemt vērā arī sociālos aspektus šajā jomā. Tālāk par vides aspektiem. Jums ir taisnība, mēs nevaram aizvietot kaut ko piesārņojošu ar kaut ko citu, kas arī piesārņo planētu. Uh, Mums ir jāatrod veids, kā tālāk rīkoties. Mēs neuzskatām, ka vienīgā atbilde būtu elektrība. Kā jau pieminēja kāds no jums, mums ir problēmas ar akumulatoriem, mums ir problēma arī ar e, elektrodzinējiem, e, kuriem trūkst jaudas lidaparātu e, darbināšanai. Līdz ar to, sakot mēs, es domāju arī nozar kā tādu, uh, Eh, ka elektrība gaisa transportam nav panacēja. Iekšdedzes dzinējus eh, varbūt varēs aizvietot mazām eh, lidmašīnām, bet ne jau lielajām pasažieru lidmašīnām. Tas nozīmē, ka mums ir jāskata alternatīvi piedziņas veidi, degvielas šūnu izmantošana varētu būt viens no risinājumiem. Katrā ziņā tas ir kaut kas tāds, kas būtu jāpapēta ūdeņraža e, piedziņa un citi veidi. Tur EASA ir atvērta. Mēs esam gatavi ieklausīties e, nozares pētniecības centros, arī jūsos. Mūsu loma vides jomā ir noteikt standartus un certificēt aviācijas uh, jomu attiecībā uz CO2, slāpekļa oksīdu, eh, sīkajām daļiņām un trokšņu līmeni. Tās ir četras jomas, kurās mums ir pienākums certificēt. Jebkurš jauns produkts, tur mēs varam uzreiz noteikt, vai tas izpild standarts šajās četrās jomās vai nē. Viens no ierobežojumiem ir tāds, ka visiem mūsu standartiem ir jābūt globāliem standartiem jo dzinēji, kā jūs saprotat, var nākt piemēram no ASV vai arī otrādi, lidaparāti no ASV un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tas prasa ilgāku laiku, lai pieņemtu plašākus standartus, bet es domāju, ka IKEA uh, uh, mums ir uh, lielāks, lielāka loma Mēs nevaram uzlikt nodokļus vai eh, aizliegt piekļuvi eh, vienam vai otram eh, degvielas veidam. Tātad tur ir mūsu loma vides jautājumā. Bija daži jautājumi arī par trokšņa līmeni. Es jums piekrītu, Trokšņa piesārņojums ir viens no aktuālajiem jautājumiem, kļūs aktuālāks vēl nākotnē, un tāpēc mēs tik ļoti stingri cīnāmies pret šo projektu ar virsskaņas lidmašīnu. Ne jau pret projektu kā tādu, bet tieši to, ka jebkurš, eh, jebkur virsskaņas lidmašīna, izlidojot no Eiropas, Eh, lidosts, viņiem būtu jālido ar mazāku trokšņa līmeni. Vienīgie trokšņa līmeni šobrīd mums ir Konkorde eh, notikt, noteikti. Konkorde paceļoties. Tas, eh, principā, ar vienu pacelšanos iztērē visu dienas limitu trokšņa līmenim. Es ceru, ka varu paļauties uz jūsu atbalstu. Šī būs ļoti smaga cīņa pret ASV, kuriem ir pieci virsskaņas lidmašīnu projekti jau šobrīd. Un Baltais nams e, seko šiem projektiem, viņi vēlas globālus standartus virsskaņas e, reaktīvajām lidmašīnām, kas ļautu pacelties tām ar trokšņa līmeni, kas ir ievērojami augstāks nekā šobrīd noteiktais. Un tas nav tas, ko mēs Eiropā vēlamies. Par ekomarķējumu. Pie tā mēs strādājam. Šobrīd viss ir skaidrs ar ekomarķējumu lidaparātiem. Tur viss ir skaidrs. Trokšņa līmenis, CO2 izmeši, sīko daļiņu izmeši un tā tālāk. Mēs varam jau, principā, runāt par pabeigtu marķējumu. Un tur viss būs eh, pilnībā izdarīts līdz gada beigām. Tur, kur lietas kļūst sarežģītākas, ir aviolīnijas un lidostas. Tur mēs esam sākuši darbu konkrēti pie tā, ko mēs vēlamies iekļaut šajā marķējumā. Vai runa ir tikai par eh, lidaparātu darbību, jeb iekļaut arī tāds jautājums kā materiālu uh, atkārtot izmantošanu un tā tālāk. Nu, tur eh, šis jautājums vēl ir atvērts. Mēs esam tehniski sākuši darbu pie eh, tiem parametriem, kas tiks ņemti vērā. Vienlaicīgi apzinoties, ka visam, ko mēs darām, ir jābūt pilnībā atklātam, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām un itin visiem, kas vēlas iepazīties ar šiem parametriem. Tātad viss ir atvērts Mēs esam paši noteikuši termiņu viens gads, lai nonāktu līdz konkrēt, konkrētam priekšlikumam. Es ceru, ka jūs uzaicināsiet mani tad eh, arī prezentēt šī darba rezultātus. Manuprāt, tas būs interesanti eh, iedzīvotājiem un pasažieriem. Par droniem un gaisa taksometriem. Jautājums bija par to, vai mēs eh, neesam aizkavējušies līdz ar citām valstīm. Es teiktu, ka salīdzinot ar citiem, mēs esam diezgan eh, pavirzījušies uz priekšu. Viss vairāk eh, paveikušie gaisa taksometru projekti, nu tie ir Eiropā, Vācijā. Tieši no tehniskās puses eh, gaisa taksometru izmantošanai. Ir viena valsts, kas mūs apsteidz dronu komerciālā izmantošanā, piegādājot preces pilsētu vidē. Es runāju par Austrāliju. Viņi ir uzsākuši Google Wings projektu īstenošanu, kas ļauj Kanberā jau divus gadus piegādāt paciņas. Mēs cenšamies apspriest šos jautājumus. Droni tā ir ļoti lokāla lieta. Es nedomāju, ka tur mums ir jānosaka globāli standarti šajā jomā, bet mēs cenšamies apmainīties ar pieredzi, ar labāko pieredzi šajā jomā. Un mūsu Austrālijas kolēģi man ir sacījuši, ka viennozīmīgi saņemtā informācija no iedzīvotājiem Kanberā ir eh, par ne, to, ne jau tik daudz par to, ka viņiem bail no tā, ka kaut kas virs viņu galvām lido, bet tieši par troksni ir sūdzības. Es domāju, ka ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, un es domāju, ka mums ir jāvirzas uz priekšu attiecībā uz dronu izmantošanu pilsētā, tad ir jāņem vērā divi būtiskākie jautājumi, par kuriem mums ir nepieciešama atbild no sabiedrības. Pirmkārt, kāds ir drošības līmenis, kuru mēs vēlamies? Cik lielam riskam jūs esat gatavi pakļaut iedzīvotājus, ejot pa ielu un virs viņa galvā lidojot droniem? Man ir sava atbilde, bet es nezinu, vai tā ir tāda pat kā jums, piemēram. Un otra lieta - kāds ir pieņemams trokšņa līmenis pilsētā? Un Delī kundze, man liekas, uz šiem jautājumiem mums ir jāsaņem atbildes pēc iespējas ātrāk, kas radīs tālāk eh, ievērojams ierobežojumus attiecībā uz to, kā šī nozara attīstīsies tālāk. Ir īpaši apzinoties to, ka pieņemamais trokšņu līmenis ir tik zems, ka neviens no pašreizējiem droniem to nevar izpildīt. Bet, ja mēs vēlamies, lai droni lidotu pilsētās vismaz virs atsevišķām zonām, tad mums ir jābūt skaidrībai par šo jautājumu. Ja drošības līmenis būs ļoti augsts, tad tas var ietekmēt eh, dronu svaru, piemēram, un rezervu sistēmas, eh, kas tiek montētas tajos. Par kiberdrošību. Mēs esam palielinājuši savus resursus šajā jomā. Tie nebija viegli atrodami tirgū, tie bija dārgi. Uh, bet esam rekrutējuši trīs ekspertus, kas ir atzīti eksperti aviācijas jomā, kiberdrošības jautājumā, un par to esam ļoti priecīgi. Jā, mums vajag vairāk resursu, jo šis jautājums kļūst par būtisku jautājumu. Un esam sapratuši, ka aviācijas vājā vieta kiberdrošībā ir visā piegādes ķēdē. lidaparāts, kuru piegādā Airbus vai Boeing, viņš varbūt ir pilnībā kiberdrošs. Un tiks izmantots kāds 30 gadus, bet ja ir ļoti daudz uzņēmumu, kas instalē jaunu programmatūru, veic apkopi un tā tālāk, tur ir tā vieta, kur risks ir. Jā, arī pilotu apmācība, eh, gaisa satiksmes kontrols, eh, darbinieku apmācība un tā tālāk. Visā piegādes ķēdē ir jānodrošina kiberdrošība. Un to mēs arī cenšamies īstenot, eh, virzot jaunu kiberdrošības eh, regulu. Un tur es, protams, arī lieku klāt digitalizācijas jautājumu, datu aizsardzība. Mūsu jomā mums ir paveicies, varētu teikt. Mums ir eh, darīšana ar ļoti tehniskiem datiem, tikai līdz ar to tur nav tāda problēma. Bet, piemēram, mēs esam sākuši īstenot lielo datu projektu, apkopojot visus datus no visiem Eiropas lidojumiem un saliekot eh, tos kopā, lai veiktu analīzi un tā tālāk. Un tur mēs esam panākuši vienošanos ar pilotu arotbiedrībām, lai viņi konkrēti zinātu, ko mēs darām, ar kuriem datiem, kur notiks anonimizēšana un tā tālāk. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Tātad. Tik tiešām um, mums ir atklāta arī informācija par Airbus, ar viņu jauno modeli, Jā, mēs zinām par eh, gaisa kvalitātes problēmām jaunajā modelī, un tur, tur, tur ir darbs vēl jāpaveic. Esam jau identificējuši dažus no būtiskajiem iemesliem, kas ir radījuši šīs problēmas, un ļoti cieši sekojam notiekošajam, jo 330 eh, modelim tik tiešām tur bija viens incidents ar TAP. Par Smartwings e, gadījumu. Instrukcija pilotiem e, ir vienāda visā pasaulē. Tas nav kaut kas tāds, kas būtu spēkā tikai Eiropā, un tā ir šāda. Apkalpe ir jānosēdina lidmašīna tuvākajā pieļaujamajā derīgajā lidostā, un e, to, kura lidosta ir derīga, Tas ir jāizlem viņiem, balstoties uz eh, skrejceļa garumu, meteoroloģiskiem apstākļiem un daudziem citiem. Mēs prasām lidaprātam nosēsties pēc iespējas ātrāk tikai tad, ja ir drošības problēma, piemēram, degošs dzinējs. Bet šādos gadījumos, kur uh, ir bijusi problēma, bet tā tiek kontrolēta, tad instrukcija visā pasaulē ir vienāda - nosēsties tuvākajā pieņemamajā lidostā. Un šis lēmums tad ir apkalpes ziņā. Tā, vai esam kaut ko aizmirsis vēl? Laika kalendārs. Tātad kad uh, eh, maks lidmašīnas varētu atgriezties. Un tas ir vēl neatrisināts jautājums. Uh, diskutējot aprīlī ar FAA, viņi sacīja, ka maijā jau viņi varētu atsākt darbību. Vēlāk viņas laiku pārcēla šo termiņu par mēnesi. Tā kā šobrīd es nevaru jums sniegt nekādu uh, informāciju. It īpaši attiecībā uz apmācību. Jā, teorētiski mums var būt atšķirīgas prasības eh, starp EASA un to, ko prasa ASV. Mēs cenšamies nepieļaut šādu situāciju, jo tas nebūtu loģiski no globāla skatījuma. To, ka Eiropā vajadzētu vairāk eh, apmācības eh, nekā citās pasaules daļās. Un attiecībā uz starptautisko sabiedrību kopumā un FAA. Manuprāt, FAA ir nonākusi ļoti sarežģītā situācijā. Jo tad, kad viņi saka, ka šeit ir apstiprināts un šeit viss eh, darbojas, ir ļoti ticams, ka starptautiskās iestādes vēlēsies pašas pārbaudīt vai pieprasīt otro vai trešo pārbaudi. Tas vairs nav tā kā agrāk, kā pie pirms gada bija. Un es domāju, ka ievērojami mainīsies tas, kā pasaulē ir šī hierarhija un attiecības starp dažādām iestādēm. Nu, es ceru, ka es atbildēju vismaz uz lielāko daļu no jūsu jautājumiem. Ja nepieciešams, droši vērsieties pie mums tiešā veidā. Paldies! Vai ir kāds vēl, kas grib pārvaicāt kaut ko vai komentēt? Nē, jautājumu vairs nav. Pavisam īsi tad vēl pavisam īsi. Mums ir būtiski četras minūtes vēl palikušas, lūdzu. Jā, gribēju uzdot papildu jautājumu par Brexit. Tātad, ja notiek šī, nu, vienkārši katastrofālā izstāšanās bez vienošanās, Kas notiks pasažieru drošības jomā visā Lielbritānijā 1. novembrī? Esmu nobežījies, un arī pilsoņi būs nobežījušies manā vēlēšana apgabalā, ka mēs pēkšņi kļūsim par trešo valsti, un ko tas īsti praktas, praksē nozīmēs, kādus praktiski raksturu soļus vai apliecinājumus jūs varat dot eh, pasažieriem par drošību un to, ka nebūs kaut kādas konsekvences pārāvums 1. novembrī. Jā, un vēl viens papildu jautājums no Dālija kundzes, pavisam īsi, tas ir pēdējais jautājums. Jūs vienkārši neatbildējat uz manu jautājumu pašu par savu pētījumu attiecībā uz ēs lidojumu laika ierobežumu efektivitāti un to, kā tas ietekmē pilotu nogurumu, kā arī dzen, eh, kad varam gaidīt kā turpmāk rīcību šai ziņā, bet tāpat arī nerunājot vēl par validācijas, jeb apstiprināšanas procesu un EASA lomu 737 situācijā, taču bija tieši šī validācijas procesa īstenošana. Jūs 2016. gadā identificējāt problēmu ar MKS sistēmu, kas bija par cēloni šiem incidentiem, bet jūs paļāvāties uz apliecinājumiem no Boeinga Tad kā mēs tagad varam ticēt Boeing apgalvojumiem, kas ir mainījuši šajā procesā, ja neīstējam re, pa, atkārtot certifikācijas procesu? Paldies! Un tātad. Pirmais jautājums par Brexit. Te mēs runājam par drošumu, nevis drošību. Tātad trešās valstis, tās trešās valstis, kurās drošuma līmenis ir augsts, nu, vai varbūt reizēm pat ir augstāks, kā tas ir Singapūrā vai Austrālijā, tad tas, tādā gadījumā tas jau nav tā, ka tāpēc vien, ka tā ir trešā valsts, drošuma līmenis uzreiz pēkšņi pasliktinās. Nē, un Lielbritānijā situācija attiecībā uz drošumu visā uh, Eh, valstī, ņemot vērā arī, ka mēs to šobrīd zinām, šobrīd ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Līdz ar to nav tā, ka šis drošuma līmenis tikai tāpēc, ka valsts kļūst par trešo vilstu, pēkšņi tā pāries uz kaut kādu viszemāko drošuma līmeni. Viens dienas laikā es paļaujos uz to. Es domāju, ka Lielbritānija šo drošuma līmeni varēs uzturēt. Vidējā un ilgtermiņā tas jau ir cits jautājums. Jo tālāk tas ir Lielbritānijas rokās. Lielbritānija jau šobrīd pilnībā, šobrīd gan tā pilnībā seko es likumdošanas aktiem, bet šo normu tālāk ieraudzi, uzraudzība, protams, novedīs pie atšķirībām Lielbritānijas un ES tiesību aktos, un EASA vairs nebūs arī, nu, rev, atbildīgi par revi, revīziju šai gadījumā, un tāpēc ilgtermiņā mums būs jārod veids, kā sadarboties. Atgriežoties pie Dālijas kundzes teiktā, mēs esam sākuši uh, runāt mm, arī par šī pētījuma rezultātiem. Tas nav tik melnbaltā krāsā pasniedzams, kā jūs to sakāt. Tur tiek identificēta virkni problēma jautājumi, bet arī citas tēmas, e, kuros, piemēram, problēma nav. Tas, kas mums šobrīd jādara, ir jā, šī pētījuma rezultāti jāliek aiz aus, tas ir tikko ticis pabeigts un jāraugās, kā gatavoties nākotnē. Mēs nepārskatīsim visus FTA tiesību aktus um, turpmākajos mēnešos, jau bija diezgan grūti tos vispār pieņemt uh, um, iepriekš, bet katrā ziņā kopā ar sociālajiem partneriem, uh, ar nodarbinātiem, ar arotbiedriem mums jādomā par to, kā virzīties uz priekšu. Bet attiecoties uz, kas runāms par apmācības prasībām, lai šie avio aparāti varētu tikt nodot atkal liecībā, rīcībā, lietošanā Eiropas Savienībā, tā būs nepieciešama, to pārbaudīsim. Paldies Patrikam Kīnu, vēl viena pēdējā piezīme par sociālo jomu. Mēs patiešām ceram, ka Eiropas komisija nosūtīs mums šo slaveno aviācijas pakotni un mēs pilnīgi noteikti strādāsim pie paaugstinātām vidas un sociālajām prasībām Cerams, ka komisija uz to būs rēģējis jau šobrīd. Katrā ziņā mēs nevēlamies mazināt sociālos standartus. Es saprotu, ka jūs par to nesat atbildīgi. Mēs esam tiesību aktu izstrādātāji, likumdevēji. Mēs esam tie, kam jāvirzās ar to uz priekšu. Bet, jebkurā gadījumā, paldies jums, Patriki. Paldies, ka bijāt šeit, uzklausījāt mūsu jautājumus. Mēs mm, regulāri šādu veidu informācijas apmaiņu īstenojam un pilnīgi noteikti to darīsim atkal. Tas katrā ziņā tikai spēcina mūsu sadarbību un jūs nenoliedzami esat svarīga aģentūra. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šī tematika par drošību, Brexit, vidas normām eh, pilnīgi noteikti parādīsies. Mm, nu, jāsaka, ka, protams, par to daudz gan šoreiz nerunājām, ir aktuāla arī starptautiskā konkurence jūsu nozarei, par to mēs šobrīd nerunājām. Bet, nu jā, ir tādi pamat jautājumi, pie kuriem mēs noteikti atgriezīsimies un pavisam drīz. Lielas paldies! un aplaus jums! Godātie kolēģi, līdz ar to sanāksme ir noslēgusies. Gribu jums tikai pastāstīt, ka nākamā sanāksme norisināsies 23. septembrī 2015. šajā pašā zālē Briselē. Paldies, sanāksme beigusies!